they might in the future. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Un nu tātad, dargie kolēģi un kolēģis, um, sirsnīgi sveicu jūs šodien no rīta, īpašajā komitejas sēdē. Šodien mums ir iespēja viedokļu apmaiņai ar uh, veselības uh, komisāru Toniju Boršu runāt par uh, marķēšanas jautājumiem Ir plašas diskusijas par nepareizu um, marķējumu um, zirgu gaļas uh, izmantotos produktos, un um, arī jau šodien bija tāda neliela tikšanās nu, par šo jautājumu, un starplaikā aizvien vairāk ziņas mūs uh, sasniedz tagad ir lielāka skaidrība par apjomu uh, šai nepareizai marķēšanai pagātnē ir pieņemti likumdošanas akti par šo jautājumu, produktu marķēšanu. Un diskusijas toreiz bija par to, vai jānorāda gaļas uh, veidi parlaments un uh, citas institūcijas pieņēma lēmumu tādu uh, vājāku formu marķējumu, jeb mazāk apjomīgu pieņemt. Pat labam mēs esam uh, trilogu procedūrā par lielopu gaļas uh, marķēšanu un vakar uh, trilogu laikā viens no strīdas punktiem bija izsekojamība uh, gaļai un arī sankcijas. Uh, Jo pilnīgi skaidrs ir, ja nav nekāda sankcija, ja ir tikai nelieli sodi par pārkāpumiem, tad nu, šī profilaktiskā vai brīdināšā efekta darbība ir ļoti ierobežota. Līdz ar to jāsaka, patērētāji, protams, vēlas izdevīgus pārtiks produktus uh, iegādāties, un tad uh, dažkārt arī šādas lietas uh, notiek. Es šodien no rīta saņēmu ziņu, ka Vācijā divu dienu laikā tiks izmainīts likums. Uh, nākotnē visiem uzņēmumiem, kas pārkāps šo likumu, tiks saukti vārdā. Nu, tas ir ļoti labi. Un pēc tam no nu, žurnālisti jau arī par to paraupēsies, bet no nu, būtībā tie uzņēmumi, kuri neetiķē pareizi pārtiks produktus un dara to apzināti, tiem vajadzētu atsaukt atļauju darboties vai nu, tik lielus sodus uzlikt, ka šādas uh, lietas nemaz nu, tie neuzdrošinātos aizsākt. Tādēļ diskutēsim šodien, uh, diskutēsim par šo ar Vargu uh, kungu. Procedūra būs sekojošā. Varkungs uzstāsies desmit minūtes, un tad kolēģi uh, uh, uzstāsies, uzdos jautājumus, un uh, tad paskatīsimies, kā mēs uh, sadalīsim laiku. Mums ir laiks līdz 10.30. Es zinu, ka komisāram 10.30 jādodas prom, un mēs jau, uh, nu, jokojām, ka viņš biežāk pie mums šeit ir komitejā nekā uh, komisijā sastopams. Uh, Un paldies, ka tik īsā brīdī bija iespējams organizēt šo tikšanos. Tātad paldies no mūsu puses. Negribam vairāk laiku zaudēt. Un lūdzu, Paškungs, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies par šo iespēju runāt ar jums šodien par šo ārkārtīgi aktuālo tēmu. Mēģināsim skatīties uz lietām ar skaidru skatījumu. Mums ir jārunā Eiropas Savienības līmenī, un, protams, ka mēs vēlamies nodrošināt mūsu iedzīvotājiem visdrošāko pārtiku, visdrošāko pārtiku pasaulē, bet tas nenozīmē, ka nav noteikti pārkāpumu. Piemēram, pēdējās desmit dienas ir pierādījušas, es esmu runājis arī ar kultūras komitejas deputātiem un ar lauka attīstības komitejas deputātiem, un šodien ir trešā reize, kad es runāju parlamentā, un es vēlētos atkārtot to, ko teicu jau divās iepriekšējās komitejās. Fakti saka, ka, fandāls, ka skandāls ir saistīts eh, nevis ar pārtikas drošības jautājumiem, bet gan ar krāpniecību. Proti, maldinošs marķējums ir saistīts ar krāpniecību. Jo zirga gaļa var būt adekvāta sastāvdaļa gaļas produktā, ja tas ir norādīts uz marķējumu jo tie, kur iegādājas gaļu un ēd gārļu, viņiem ir tiesības zināt, vai tas ir jērs, vai tā ir cūka, vai tas ir zirgs. Un tā tad mēs runājam par krāpniecību un nevis par pārtiks drošību. Jo pārtikas kontrolas institūcijas uzrauga kautuvju darbību, un mēs izpildam Eiropas Savienības pārtikas drošības likuma noteikumus. Un jautājot, kura valsts ir atbildīga, kura to visu uzsāka? Tas viss sākās četrās valstīs. Un tas viss sākās ar lielopu lazaņas produktu. Es varbūt nenosaukšu nevienu no šiem produktiem, jo sākotnēji viss raudzējās tikai un vienīgi vienā virzienā, un pēkšņi izrādījās, ka virziens ir pavisam cits. Uh, Tāpēc es nesaukšu nevienu vārdā. Es vēlētos pateikt, ka ikviena valsts, ar kur ir gājuši šie gaļas ražojumi, un ikvienas gaļas pārstrādātājs, kurš ir bijis iesaistīts šīs gaļas pārstrādē, tālāk izplatīšanā un tālāk sagatavošanā, visas iesaistītās puses šobrīd tiek pakļauts izmeklēšanai. Jo ir ļoti lielā mērā iespējams, ka e, izmeklēšanas gaitā parādīsies arvien jauni arvien jauni iespējami risinājumi. Protams, Eiropas Savienības likums ir jāizpilda, un ikvienam pārtiks produktam, kas parādās Eiropas Savienības tirgū, ir jātiek palaistam tirgū saskaņā ar Eiropas Savienības pārtiks drošības noteikumiem. Un ir taisnība, komisijā ir pārtiks un veterinārais dienests, kurš nepārbauda, pats par sevi šis dienests nepārbauda neko, šis dienests nosūta vai deleģē inspekcijas dalību valstīm veikt pārtiks pārbaudas. Pie tam tas attiecās arī uz pārbaudēm ārpus Eiropas Savienības, ja lielopu gaļa tiek importēta no Brazīlijas vai no Argentīnas. Pieņemsim, ka tas ir īrijā. Es tagad nesaku īrijā, ka tas ir, bet piemēram īrijā. Īrijas uh, pa veterinārā dienesta pārstāvi dodās uz Brazīlijas un Argentīnas kautuvēm un pārbauda situāciju tur. Protams, komisija ir izveidojusi arī ātrās reaģēšanas sistēmu pārtiks drošības pārkāpumu gadījumos, bet, kā jau es teicu, šeit jautājums nav par pārtiks drošības pārkāpumiem, un brīdī, kad parādījās īrijā fakti, ka lielopgaļā ir piejaukta zirga gaļa, šī sistēma uzreiz tika ierosināta. Komisija pavisam drīz nāks klajā ar publisku ziņojumu auditam, kur parādīsies e, organizētās pārbaudas, bet šīs pārbaudas tika organizētas higienas jautājumu noskaidrošanā. Tātad maldinoši marķējums. Mēs mēģinam šobrīd rast, kur ir kodols. Un arī Eiropols šobrīd ir iesaistīts, jo Eiropola izmeklē tieši krāpniecisko maldinošā marķējuma aspektu. Un eh, Eiropola arī pavisam drīz nāks, skaļ, nāks klajā ar notikuma attīstības izklāstu. Tā tad viss sākās īrijā, tūlīt februāra eh, sākumā skandāls pārcēlās uz apvienoto karalisti 13. februārī īrijas prezidentūra kopā ar komisijas pārstāvjiem organizēja ārkārtas konferences, kurā piedalījās neliels iesaistīto pušu daudzums. Šajā konferencē piedalījās tās dalību valsts, kuras tobrīd skandāls bija skāris, un komisija jau tobrīd bija pārliecināta, ka ir nepieciešama vesela pārtikas ražotāju kontrolas sērija, un mēs vēlam, vēlamies šīs kontrolas organizēt vairāku mēnešu garumā. Tas bija 15. šis priekšlikums nāca klajā un 19. februārī tas tika pieņemts komisijā un 25. februārī padomu lēma, ka tieši tā tiks veikt vesela virkni pārtiks pārbaužu. Komisija joprojām gan politiskā, gan tehniskā līmenī ļoti aktīvi darbojās. Varbūt detalizētāk vēlētos pieskarties detalizētākam plānam, ko darīsim. Tiks veikti divu veidu testi, divu veidu analīzes. Vispirms e, mēs vēlamies pārbaudīt lielopu gaļas produktus, vai tajā nav zi zirga gaļas pieaugums. Tiks veikts pārbaudas tūkstošiem pārtiks ražotāju vietās, atkarībā no tas, cik liela ir dalība valsts un atkarībā no tā, cik dalība valstī ir kautuvi un cik daudz varbūt tiek kauta zirgi. Protams, vis, šobrīd ir skaidrs, ka visās dalību valstīs tiek kauta zirgi, izņemot Igauniju. Tas nozīmē, ka visās dalību valstīs zirga gaļa ir pieejama un tā ir pieņemama arī patērētājam ēšanai. Otra veida analīzes tiks veiktas pārbaudot zirga gaļu uz butazolu. Pa, vai nu zirga gaļu kautuvēs, vai arī zirgi, kuri tiek ievest Eiropas Savienībā. 70% no zirga gaļas tiek ražoti Eiropas Savienībā un 30% nāk no Eiropas Savienības ārpuses, galvenokārt no Kanādas, Meksikas, bet lielākoties no Brazīlijas, Argentīnas. Uh, Šīs pārbaudas uz butazolu tiks veiktas mēneša laikā. Iespējams, ka šis pārbaudas perioda laiks tiks pagarināts vēl par četriem mēnešiem, un 15. aprīlī komisija nāks klajā ar oficiālu ziņojumu, kāda ir situācija. Mēs šobrīd mēģinām vienoties par to, kādā veidā šīs inspekcijas tiks finansētas un līdzfinansētas jo mēs vēlamies nodrošināt pēc iespējas lielāku caurskatāmību, lai informētu Eiropas Savienības iedzīvotājs par situāciju šajā jomā. Kā jau es teicu, ir ierosināts veikt veselu virkni testu pārbaužu analīžu. Un, kā jau es teicu, dalību valstis un padomi ir atbalstījuši šādu pārbaužu veikšanu. Fenilbutazols ir paredzēts eh, pārbaudīt katras 50 tūkstoši tonnas, un eh, mēs eh, šobrīd mēģinām pārbaudīt konkrētas vietas. Prieksēdētāja kungs, kad šādi konflikti parādās, ir skaidrs, ka jurisdikcijai ir jābūt sakārtotai un likumdošanai ir jātiek īstenotai reālajā dzīvē. Un tomēr maldinošais marķējums ir pārkāpums, jo nebija skaidrs, kurā vietā zirgs vai gaļa ir tikusi iegūta, kurā vietā tā ir pārstrādāta. Likumdošana labi tiek īstenota, bet likumdošanā pašā problēmas nav problēmas, ir tās īstenošanā krāpniecība parādās brīdī, kad tiek pārkāpta noteikumi, kad tiek pārkāpta likumdošanas īstenošana dzīvē. Jo, ja nebūtu likuma, tad nebūtu šāda likuma pārkāpuma. Bet uh, krāpniecība jau nenozīmē, ka problēma ir likumā. Un tas nenozīmē, ka problēma ir iekšējā tirgū jo iekšējais tirgus ir, varētu teikt, Eiropas Savienības darbības stūrakmens, jo iekšējā tirgu darbojās četras brīvības, un mums ir jādara viss, lai šīs brīvības saglabātu un lai saglabātu iekšējo tirgu pēc iespējas augstākā kvalitātē. Un, protams, brīdī, kad iekšējā tirgu viss var brīvi pārvietoties, pa Eiropas Savienību vai iekšējā tirgu var pārvietoties arī krāpnieciskas domas un darbības. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi vienu no labākajām likumdošanām pasaulē, tieši runājot par marķējumu izsakošanu un produktu ražošanas izsakošanu. Un eh, mēs esam izveidojuši, kā jau teicu, izsakošanas ķēdīti. Un kultūras komitejā deputāti man uzdeva jautājumu, vai jūs esat pārsteigts, ka vispār šī lieta parādījās un ka šo pār, eh, pārkāpumu pamanīja dalību valstu inspektori un nevis komisija. Nē, es neesmu galīgi pārsteigts, jo tas tieši ir dalību valstu kompetencē uzraudzīt un analizēt situāciju. Uh, īrijas varas iestādes pārbaudīja supermarketā nopērkamos lētākos burgerus un pārbaudīja tos uz zirga gaļas klātesamību. Vienkārši. Līdz ar to tie, kur uzskata, ka komisijai vai Eiropas Savienībai ir vesela armija inf, inspektoru vai dažādu analīžu veicēju, nē, tā nav. Komisijai nav nekā tāda, nedz pārtiks drošības pārbaudas ziņā, nedz arī cita veida inf, in, inspektoru, jo atbildība ir un arī paliks dalību valstu kompetencē. Tas savukārt nenozīmē, ka komisija nekoordinē inspektoru darbu dažādās dalību valstīs. Komisija to dara. Vai nu tas būtu krīzes situācijā vai jau pēc pārkāpuma. Tomēr nevēlētos šai nākt klajā ar ideju, ka mums vajadzētu būt pārsteigtiem, vai arī mums nevajadzētu mācīties no šīs smagās situācijas. Un tomēr ir svarīgi atcerēties, kāda ir situācijas būtība. Mums ir jāsaglabā skaidra galva, un mēs nedrīkstam rīkoties ātri un dusmās. Pat šādā būtiskā pārkāpumā mums ir jāatcerās, ka jautājums nav par pārtiks drošību. Mūsu lēmumiem ir jābūt racionāliem un, protams, šeit ir ekonomiskas dabas pārkāpums. Tas nav pārtikas drošības jautājums. Ie, <clears throat> iepriekš, iepriekš Eiropas Savienībā ir bijuši pārtiks drošības pārkāpumi, kur cilvēki ir cietuši, cilvēku veselība ir cietusi. Tas ir ārkārtīgi smagi. Šajā gadījumā tā nav. Tas nav pārtiks drošības jautājums, tas ir krāpnieciskas dabas pārkāpums. Bet mēs ar to strādājam, jo Eiropas Savienības iedzīvotāju un patērētāju uzticēšanās ražotājiem ir iedragāta. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai izanalizētu radušos situāciju un iegūtos datus nekavējoties, jo šāda veida skandālos galvenais ir nodrošināt adekvātu uzraudzību un adekvātas analīzes, Tagad, runājot par sankcijām, vēlētos pateikt, ka jūs un mēs kopā pieņemot likumus, esam pieņēmuši direktīvu, un, piemēram, direktīvā nekad neparādās, kāda veida sankcijas tiks īstenotas. Nekad. Sankcijas tiek atklāt, atstātas dalību valstu kompetencē. Tomēr direktīvā mēs ierakstam, ka soda sankcijām ir jābūt adekvātām. Adekvātām, ko tas nozīmē? Dalību valsts lems, lemj jo lēm likuma pieņēmēji šajā gadījumā direktīvas pieņēmēji mēs esam vienājušies, ka ir jābūt adekvātām sankcijām, un šajā gadījumā adekvāta sankcija būs krimināla izmeklēšana. Tātad mēs esam lēmuši, lēmuši, ka akcijām un eh, sankcijām ir jābūt adekvātām. Komisijas tālākajā priekšlikumā par sīkāku analīžu veikšanu pārtiks ražošanas ķēdītē ir iekļauta ideja dalību valstīm īstenot sankcijas, ja tiek pārkāpti pārtikas ražošanas ķēdes noteikumi. Un sankcijām ir jābūt tādā apmērā, kas atbilstu maldinošā marķējuma labuma guvēja finanšu labumam. Tātad sankcijām ir jābūt adekvātām, un sankcijām vai sodam ir jābūt vismaz tikpat lielā apmērā, cik šīs krāpniecības veicēji guva naudas izteiksmē. Vēlreiz, tā, tas ekonomiskais labums, ko cilvēks vai cilvēki ir guvuši maldinošā marķējuma rezultātā, Šim finansiālajam jā, labumam vai sankcijām ir jābūt vismaz tikpat lielām kā šam finansiālajam labumam. Tādējādi mēs vai dalību valsts pierādīs, ka šādā veidā gūts finansiāls labums nav ilgtspējīgi dzīvotspējīgs. Un uh, ir pārkāpts arī oficiālās kontrolas analīžu prasības. Komisija ir ierosinājusi un dalību valsts to ir arī pieņēmušas. Proti, komisija kobrīd, šobrīd var tikai un vienīgi nākt klajā ar rekomendācijām. Rekomendācijās tiks uzsvērts morālais šāda pārkāpuma aspekts, un komisija savos ierosinājumos vēlas radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, uh, nepārtrauktai un ilgtspējīgai kontrolas sistēmai šādu risku novēršanai. Mēs runājam gan par pārtiks ražošanu, gan arī par tajā iekļautajiem procesiem. Un ir nekavējoties jātiek atšifrētai ķēdītē, kāda ir gaļas izcelsmes valsts. Piemēram, lielopu gaļas gadījumā Mēs jau to esam panākuši, bet mēs to paplašināsim vēl uz jēra, aitu un citu gaļu. Un tomēr šī obligātā izcelsmes valsts uzrādīšana attieksies arī uz pārstrādātas gaļas produktiem, piemēram, uz maltās gaļas produktiem vai arī uz citiem gaļas izstrādājumiem. Vispirms vēlētos pateikt, ka es esmu ļoti atvērts komentāriem, un šobrīd komisija gaida ietekmes izvērtējumu ziņojumu. Šo ietekmes izvērtējumu ziņojumu mēs pasūtījām mēnešus pirms šis incidents publiski tika izklāstīts, un mēģināsim šo ziņojumu pabeigt pēc iespējas ātrāk, visticamākais, ka tas tiks pabeigts līdz vasaras beigām bet eh, runājot atklātu valodu, šis ietekmes novērtējuma ziņojums, kur komisija, kā teica, pasūtīja jau mēnešus atpakaļ, nav saistīts ar patreizējo krīzi. Pat ja mums būtu jau noteikts izcelsmes marķējuma prasība, tas nenozīmē, ka mums būtu skaidrs, kur gaļa ir pārstrādāta. Tātad gaļas izcelsmes vieta ir zināma, kurā dietā lops ir dzimis, kurā kauts. Bet eh, šajā marķējumā runa neiet par izcelsmi, runa iet par eh, gaļas izstrādājumā iestrādātās gaļas izcelsmes noskaidrošanu. Šobrīd ir vesela virkne dalību valstu, kuras bija lauksaimniecības padomas sēdes, kuras vēlējās, lai tiktu obligāti uzrādīta izcelsmes valsts marķējumā, jo tādējādi varētu izsakot gan lopa dzīves ceļam, gan arī tam, kā gaļa ir tikus pārstrādāt iekšējā tirgu. Atvainojos priekšsēdētāji kungs, ka runāju daudz ilgāk par desmit minūtēm, un tagad noslēgums. Sabiedrības uzticēšanās ražotājiem ir ļoti viegli satricināma, un šādā gadījumā, kad mēs pat nerunājam par pārtiks drošības pārkāpumiem, mums ir nekavējoties jārīkojas, jo sabiedrības uzticēšanās ir satricināta. Īstenojot šādus pētījumus, ir parādījies, ka viens procents visa maldinošā marķējuma gadījumos, visās veiktajās pārbaudēs un analīzēs, viens procents izrādās, ka marķējumā ir nepareiza informācija. Tie ir statistikas dati. Protams, mēs varam apgalvot, ka šis ir viens procents par daudz, un tomēr mums ir jāpārliecina gan patērētāji, gan arī mūsu tirzniecības partneri, ka mēs darīsim visu, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Uh, Mēs esam gatavi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos, un šeit es ceru uz sadarbību gan ar parlamentu, gan arī ar dalību valstīm. Paldies! Jā, komisār. Paldies komisāru kungam par uh, jūs teikto. Nu, tas nav skandāls ar pārtiks produktiem, bet tas, kas ir šeit, tas ir uzticības uh, skandāls, ir drīzāk uzticības zaudēšana. Finansiāli to, man liekas, nemaz vēl var, nevar tā novērtēt. Eh, interesanti, kāda būs um, skaidri gan attiecībā uz lauksaimniekiem, gan ražotājiem, cik uh, daudz ieņēmumu uh, iztrūks. Kaitējums būs milzīgs. Ja mēs turpināsim darboties kā uh, līdz uh, šim, tad, protams, ka skaidri kaut kādā brīdī arī Uh, atkal uh, rādīs pozitīvu pieaugumu, bet nu katrā gadījumā ir tāda ļoti liela neusticēšanās, kas ir radis, radusies pēc šī procesa, un tāpat arī turpinās, piemēram, ar olu marķējumiem, kas neatbilst um, patiesībai. Un varbūt arī, ka pārtiks ražotāju uh, visā sektorā pēc tam, kad tik ļoti ir samazinājušies uh, apgrozījumi un apjomi un tāpat arī uh, gatavo produktu pārdošanas sektorā, kas tagad nu burtiski ir piespiests pie zemes, jo mm, šie gatavie produkti netiek uh, vairs uh, pirkti. Varbūt, ka abi šie sektori tad būs gatavi diskutēt par to, kā vēl labāku um, produktu izsekojamību varētu um, radīt un lai mēs um, zinātu, kas tieši šajos produktos ir. Tātad. Tā mums nav problēmas ar higienu vai ar uh, ko citu. Mums ir ļoti liela uh, uzticības zaudēšanas uh, problēma. Vēlreiz jāpārdomā, kur visā šajā ražošanas uh, ķēdē uh, ir bijusi kļūda un arī um, sankciju ziņā, ko mēs varētu uzlabot. Uh, um, atbaidīt no krāpniecības. Jā, tas ir vajadzīgs, bet arī izsakojamība, lai burtiski katru posmu varētu uh, izsekot, lai katrs um, parastais uh, patērētājs varētu to arī saprast, nevis tā kā tagad, kad nevar uh, to uh, izsekot. Nu, negribu um, pats uzstāties, bet, kad nolasīšu jums sarakstu, tādēļ, ja jūs neatrodat savu vārdu sarakstā, tad uh, sakiet Zēber Sēbena. Tāds stāsts, Anna Rosbach un dann die kolēģin. Tad kolēģi Alena Susa Goe vārdā. Tie ir koordinātori, tie ir koordinātori, un tad. Hello, Pila Ajuso, dann Marek Demes Meka, äh, dann Christel Schaldemose, dann die Kollegin McGuinness, Paulsen, Okuni, Hibner, Nicholson, Wilmert, Pagnot, äh, Sofologlios, dann Pock, Lepage hatten wir schon, Toni Manders und dann Frederik Ries un Francoza Grostete, kā tad mēs varējām uh, tevi aizmirst? Un arī Marieta Ulskoga. Vai esmu kāds aizmirsis? Nē, nu tad sāksim, sāksim ar koordinātoriem. Uh, divas minūtes, Linda Matekevan. Äh, jo viņa arī uh, sagatavoja šo darbu kārtības funktu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Es nerunāšu par marķēšanu. Glenisa Vilmota bija ēna referenta sociālistu grupas vārdā par pārtiks marķēšanu, jo tās daudz lietas, ko jūs teicāt, mēs tur ļoti iebilstam. Tāpēc es ceru, ka Vilots kundze varēs uh, izteikties pietiekam laicīgi priekšsādātāji, lai izteikt šīs lietas. Jūs teicāt, komisāra kungs, ka Uh, problēma tika atrāta nejaušā pārbaudē īrijā, un tad jūs teicāt, ka visa mūsu pārtikas nekaitīguma sistēma ir vislabākā pasaulē, un nekāds daudz izmaiņas nav nepieciešams, bet es domāju, vai mēs zinām, cik uh, tādas nejaušas pārbaudas tiek veiktas Eiropas Savienībā, cik sistemātiski tās tiek veiktas ES cik dalību valsts veic šādas pārbaudas, vai eh, tiek uzglabāt šo pārbaužu reģistri, vai eh, ir dalību valsts, kas samazina šādu eh, pārbaužu skaitu. Man šķiet, ka tagad mēs nezinām, cik ilgi cilvēki jau ir ēduši nepareiz marģētu, marģētu zirgu gaļu. Un mēs nezinām, cik uh, ilgi Eh, tas jau notiek, un kā nodrošināt to, eh, lai tas nenokāt, nenotiek atkal, ja nav tādas konkrētas pārbaudas sistēmas dalībvalstīs. Ir šī te ideja, ka nekas nav nepareizs šajā sistēmā, bet uh, es domāju, ka daudz patērētāji tomēr uzskata, ka tas tā ir. Daudzi pieņēma, ka pastāv sistēma, lai varētu izsakot uh, no gaļas līdz uh, dzīvniekam atpakaļ līdz kautuvei. Tātad uh, cilvēki nesagaidīja, ka Maltajā gaļā var būt uh, dzīvnieki no dažādām Eiropas daļām, ka tur būtu arī tā gaļa, kas tur nav marķējumā, tad līdz ar to cilvēkiem vairs nav sajūta, ka viņi zina, no kurienes nāk uh, uh viņu ēstā gaļa. Vai tiešām jums liekas, ka nav problēma šajā sistēmā? Rihards Zēbers. Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties uz šīm diskusijām. Bet, nu, būtu pārāk viegli vienkārši pateikt, nu, tas nav skandāls ar pārtiks produktu drošību, bet nu tikai marķējiem problēmu. Domāju, ka ir nozīmīgi, lai mēs a, konstatētu, ka ļoti plašs uzticības zaudējums no patērētāja puses uh, ir redzams. Un, nu, jāsaka jau, ka tas tomēr ir pārtiks a, produktu skandāls. Pārāk vienkārši būtu arī teikt, tā bija krimināla enerģija un to nevar uh, novērst un no tā izdarīt secinājums. Uh, Situācija ir ļoti korekti jāizanalizē, un to dara komisija. Bet jāizdara arī ir secinājumi, un nozīmīgi secinājumi ir tādi, ka mums precīzi jāpjāraugās uz šo kontrolas ķēdi, ko Eiropa nosaka, un ko ir paveikušas dalībvalstis. Taču šis noteikums, kā jāizskatās šīm kontrolēm, kas jāveic dalībvalstīm, uh, Man liekas, ka tas ir uh, uzdevums, kas jāveic ir likumdevējam. Un tā nav tikai matemātiska uh, problēma. Ir skaidrs, ka nevar absolūts uh, kontrols veikt, bet nu var uh, veikt tādus soļus, lai noteikuma pārkāpšana nebūtu izdevīga. Un to mēs varam izdarīt un tādēļ jāizvērtē ja, izmaksas un ieguvumu, un redzēsiet, ka šāda kontrola veikšana nemaz tik ļoti dārga nav. Bet nu, kopumā jāsaka, ka mūsu uh, pārtiks produktu marķējums jāpārbauda. Caurskatāmība tāda, kādu mēs varam um, patērētājiem sniegt, būtu vēl viens fakts, kas novērst to, ka tādas lietas atkal varētu notikt. Mūsu pārtiks rūpniecība ir industrializēta, ļoti savstarpēji saistīta, un tādēļ mums ir uh, jāveicina kontrolas ķēdes, jo es domāju, ka patērētājiem šeit ir izšķirīga loma ja mēs gribam ilgtermiņā ietekmēt patērētāju rīcību, tā, tā veidā, kā iedomājaties, jāstrādā ir caurskatāmi un jāveic arī ļoti korekts analīzes. Nevaram teikt, ka nu, nekas jau nav noticis, nekāds atslēles kaut gaitējums. Nē, tas tā nav. Es lūgtu komisiju ļoti uzmanīgi pievērsties šim jautājumiem. Paldies. Korina Lepāža Alde tagad. Paldies priekšsēdētāji, kungs, paldies, eh, komisāra kungs, kā esat ieradies eh, šodien no rīta pie mums. Jūs teicāt, cik augstu vērtējat izcilu labo uh, likumdošanu. Nesmu gan pārliecināta, ka uh, tas uh, tāds dzirdīgs auss atrastu mūsu pilsoņu vidū šāds uh, izteikums, izteikums. Jā, mums ir likumdošana, bet tā ir jāuzlabo. Un uh, pēc tam runāsim arī par uh, marķēšanu. Pat eh, domājot, ka mums ir labākā likumdošana pasaulē, eh, likumdošana, kas netiek kontrolēta, neeksistē. Un tādēļ eh, piekrītu Zeberkunga teiktajam. Nu, nevar runāt tikai, ka, ir, ka tā ir krāpšana un krimināls darbības notiek visā pasaulē. Nē, komisāra kungs, es nepiekrītu šādam uzskatam. Tad, kad mēs paraugamies uz starptautisko presi 2010. gada beigās, uh, kas tika rakstīts franču, uh, uh, angļu, uh, amerikāņu avīzēs uh, par īrijas zirgu uh, un zirgu kaušanu. Komisija zināja, ka desmitkāršojusies ir uh, šo zirgu uh, uh, kaušanas apjomu uh, dati. Bet vai uh, toreiz uh, Uh, pārbaudīja, vai viņi nav, uh, šie no, kaut ķermeņi nav nonākuši pārtiks ķēdē. Un tie dzīvnieki, kas uh, nav saņēmuši to profilaktisko ārstēšanu, kādu saņem tie, kas pēc tam nonāk pārtiks ķēdē. Tātad neviens nepārbaudīja, kuri no kautiem dzīvniekiem ir saņēmuši kādu ārstēšanu un tas netika pārbaudīts. Tādēļ uh, izriet arī kontrols jautājums, tas ļoti skaidri jāuzdod. Ļoti vienkārši ir uh, izveidot likumdošanu, uh, atgriezt to dalību valstīs un gaidīt, uh, kad tā tiks ievietot, bet ir nepieciešama kontrola. Mēs visi zinām, mēs nedrīkstam aizvērt acis, ka budžeta um, sarežģītā situācija uh, valstīs liek uh, samazināt to darbinieku skaitu, kas nodarbojas ar pārbaudēm un uh, jautājumu izskatīšanu. Līdz ar to tas nu, praktiski ir tikai tāds virtuāls uh, jautājums, bet tam jābūt ir reālam. Komisāra kungs grib uzdot pāris jautājumus. Vai komisija atgriezīsies uh, vēl pie tekstu pārstrādes par patērētāju informāciju? Kā jūs uh, pārbaudīsiet? Uh, kā likumdošana tiek ievērot, it īpaši kontrolējot um, dzīvnieku pasas un tad par uh, māja dzīvniekiem. Vai uh, arī tie nevar priekšsēdēs kolēģi, jūs absolūti pārkāpjat jums atvēlēto uh, laiku. Grostets kundze jau arī kritiski skatās, nu es uh, neņēlos uzņemties šādu risku, ka viņai neatlikt laiku uzrunai. Man stāstījus minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Ir skaidrs, ka šie skandāli ar uh, gāļu, ar uh, olām ir uh, patērētāju maldināšana Komisārkungs, dalībvalstīm ir jākontrolē un atbalstu Makevens kundzes teikto, bet vai mums ir vispār kāds pārskats? Tagad tiek samazināts uh, inspektoru skaits, vai mēs vispār zinām, cik daudz inspektoru, piemēram, ir pārstrādājošajā rūpniecības nozarē, vai ir vairāk, mazāk kontroļu, vai ir kādi, kas labi darbojas vai slikti, un kāda ir situācija? un kāda situācija dalība valstīs. Jūs pieminējāt īriju un īrijas veterināro dienestu, bet arī komisija saskars ar taupīšanas pasākumiem. Kā jūs varat uh, nodrošināt to, lai tieši šajā jomā netiktu uh, taupīts un lai būtu pietiekami daudz personālu, jo tad kontrola samazināsies. Un kā izskatās ar ieteikumiem, ko veterināra dienests ir izteicis, vai tiek pietiekam daudz kontrolēts, vai tam visam nav jāsaņem vēl kāds politisks elements, nu, piemēram, vidas komitejā katru gadu diskusijas par pārtiks produktu un veterinārās jomas darbību pārbaudot arī to, cik tālu dalība valsts vēl aktīvi darbojas. Komisāra kungs, jūs sakat, ka nav nekāda problēma pārtiks produktu uh, ķēdē, bet vai jūs esat pilnīgi droši? Runiet par krāpniekiem, kas ir mantkārīgi. Vai esat pārliecināts, ka arī higiēnas uh, prasības ir ierobežo, ievērotas, ka, piemēram, nav augšanas hormoni izbaroti? Četras piekdaļas no zirgu gaļas, kas tiek uh, patērēta, es Četras piekdaļas patiesi tiek ievestas. Un cik tā tad mēs arī šos uh, uh, ievestos produktus varam uh, kontrolēt? Ir uh, sliktas ziņas arī par uh, importiem no Kanādas un Meksikas. Kāda ir situācija šajā jomā? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikt, ka Es esmu pilnīgi viensprāts ar komisāru, ka tas ir uzticēšanās krīze. Vēlētos pateikties komisāru Borga kungam, ka jūsu ievads bija ļoti plašs. Un tas mums ļāva ieskatīties arī komisijas darba metodēs un darba stilā. Vēlētos tikai izteikt vienu komentāru. Jūs runājat, ka vajadzētu labāk informēt iedzīvotājus, bet tas ir grūti. Nepiekrītu jums. Ja es pērku desiņas, kuras es vēlos sagaršot tādā pašā garšā un lai to konsistence būtu tāda pati kā vienmēr, nav nemaz tik grūti iedzīvotājus informēt par to, kam ir jābūt desiņā. Līdz ar to es jums nepiekrītu. Problēma varbūt vairāk ir, un to jau teica citi izteikušies kolēģi, ir tas, ka gaļa tiek ievesta no citām valstīm, un jau šajā citā valstī ir bijusi nepareizi marķēta, un tad tā iziet cauri piecām citām valstīm, nonāk sastajā valstī, un tad pēkšņi kāds atjādzās, ui, nepareiz marķējums. Dalību valstīs ir jākontrolē arī šajās piecās iepriekšējās. Mums ir jārod risinājums. Kā jau jūs pareizi teicāt, Eiropas Savienībā ir visi pieejamie instrumenti likumdošanas līmenī, bet ko dara komisija, lai pilnīgi visas darītu? dalību valsts Eiropā, tās, kurās ir kautuves un kurās tiek pārstrādāta gaļa, lai šīs kautuves izpildītu Eiropas Savienības likumus, kuri, kā jūs teicāt, ir lieliski. Paldies! Anna. Paldies, Anai Rosbahai. Viņa ietaupīja 20 sekundes, kuras uh, eh, Korina Lepāža pārtērēja. Un tagad uh, eh, Ana Susa. <laughs> Obrigada, Presidente. Eu gostaria... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, uzdot trīs jautājumus komisāru kungam. Vispirms, jūs teicāt, ka pastāvošā likumdošana ir pietiekama un ka varbūt būtu tikai nepieciešams uh, sniegt saistošas norādes par uh, Eh, tātad paredzēt, ka jāsniedz taisošas norādes eh, uz eh, etiķetes par gaļas izcēlesmi. Vai vērtīgāk nebūtu izveidot Eiropas līmeņa centralizētu reģistru attiecībā uz situāciju par dzīvnieku veselību? Uh, un šajā gadījumā par zirgu veselību. Tātad, lai nevarētu būt tā, ka uh, kauj zirgus, kuri pirms tam ir ārstēti ar veterināriem medikamentiem. Lai šeit uh, nebūtu uh, dažādi pārkāpumi vai nolaidība. Tad jūs arī teicāt, ka šī nav pārtiks nekaitīguma problēma. Tas ir dīvaini, ka jūs to tā sakāt jo kā tad eh, jūs varat attaisnot eh, to un kāpēc tad pārtiks nekaitīguma iestādes Francijā norādījusi to, ka fenilbutazons eh, ir zivju, zirgu gaļā un līdz ar to ir nokļūst arī pārtiks ķēdē. Kurš tad tagad melo un kurš saka patiesību? Man tomēr ir bažas, ka tas vienkārši šeit tiek uh, um, nepareiz nosaukts un uh, padarīts nekaitīgāks nekā tas ir. Nesen uh, Vācijas ministra teica, ka šeit gan ir runa par problēmu, bet ka, ka šajā gadījumā zirga gaļa ir izņemta no parastās uh, pārtiks ķēdes un ka to varētu izdalīt nabagiem, vai tas nenozīmētu, ka būtu pirmās un otrās šķiras pilsoņi un ka krīzes upuri eh, tādējādi vēl ciestu vairāk, ka viņi pirkuši šo gaļu. Paldies! Ja, tagad mēs eh, esam noslēguši eh, komis, tad, tad, koordinātoru izteikšanās kārtu, un tagad došu vārdu komisāram, lai viņš var atbildēt. Yeah, so have... Jā, tik daudz jautājumu tik pieminēti. Tad, kad es sāku savu runu sakot, ka mums ir viena no labākajām pārtiks nekaitīguma sistēmām, es tiešām to tā domāju. Protams, tā pašā laikā es teicu, ka mums nevajadzētu būt pašapmierinātiem. Vissliktākais uh, domājot, ka mums ir vislabākā sistēma, ir neko nedarīt, domāt, ka sistēma ir lieliska, un tad var parādīties dažādi skandāli un krīzes. Bet gribēju uzsvērt to, ka šis pirmkārt nav likumdošanas jautājums, jo bija daži, kas radīja iespaidu, ka ja mums būtu atšķirīga likumdošana, tad šāds skandāls nebūtu parādījies. Likumdošana pastāv, tā ir laba likumdošana. Uh, Tā prasa, ka ir jāmarķē uh, dzīvnieku izcelsmes produkti uh, visos uh, produktos. Protams, tas ir ieviešanas jautājums, kā likumdošana ir ieviesta. Tātad uh, varētu teikt, ka mums ir uh, likums pret zakšanu, bet tik un tā kāds kaut ko zoga Eiropas Savienībā, bet tas nenozīmē, ka ieviešana nav bijusi pareiza vai efektīva. Ja jūs man pajautāsiet, vai jūs mums varat apliecināt, apdro, apdrošināt, ka tas atkal nenotiks, to es nevaru izdarīt. Uh, kamēr joprojām uh, ir uzņēmumi vai cilvēku, kur, kur cenšas pārkāpt likumu. Protams, mums ir jāpadara uh, tas daudz sarežģītāks, mums ir jāparādz eh, attiecīgie sodi un jārūpojas, lai šie sodi tiktu piemēroti. Bet tad, kad es sākumā teicu, ka šis nav pārtiks nekaitīguma jautājums, es to teicu, tāpēc, ka tās norādes, ko esam saņēmuši, parāda, ka šis nav pārtiks nekaitīguma jautājums. Un sliktākais uh, būtu, ja mēs radītu paniku sistēmā, kura praktiski darbojas normāli attiecībās pārtiks nekaitību, kas gan neto, nenozīmē, ka uh, šis jautājums uh, ir pilnīgi kārtībā, ir bijusi krāpniecība, ir, eh, varētu teikt, ka nolaidība, bet tiešām bija apzināti nepareiz marķēta gaļa, jo zirga gaļa ir lētāka par lielopa gaļu, Šis bija apzināts, tā bija apzināta darbība, lai iegūtu lielāku peļņu un tika maldināts patērētājs. Otrs jautājums un iespējas, ko vismaz šis tonis dažiem runātājiem uh, lika domāt, ir, vai jūs sagaidāt uh, dalībvalstis, ka dalībvalstis darīs to, un vai komisijai nevajadzētu iesaistīties, ja dalībvalstis uh, nevar administratīvās kapacitātes trūkuma dēļ paveikt to, ko likums tām liek darīt, lai ieviestu šo likumdošanu, tad varat iedomāties, kādi uh, resursi, finanšu resursi un cilvēku resursi ir komisijai, lai tieši pašai ieviestu šo likumdošanu. Nu, jo es varētu teikt, uh, jā, es skatīšos, ko es varu darīt, nu, ja es to teiktu, tad es eh, radītu nepamatotas cerības. Jūs zināt, kā darbojas šī sistēma. Komisija piedāvā likumdošanu, to pieņem padome un parlaments, un pēc tam tā tiek ieviesta dalībvalstīs. Ja dalībvalstis atkārtoti un apzināti ignorē likumdošanu un to neievieš, tad, protams, komisija ir spiesta uh, vērsties pret dalībvalstīm tiesā, bet ieviešanas uh, pirmajās uh, līnijās uh, ir dalībvalsts, tās ir dalībvalsts, kas ievieš likumdošanu. Nu, protams, eh, ne tikai šajā jautājumā, bet visā citā likumdošanas jautājumā mēs varētu nākt klajā ar ideļu, izveidot eh, milzīgu ieviešanas aģentūru, kas tad eh, izpildītu tieši noteikums, likums vides jomā un pārtiks nekaitīguma jomā un pārtiks marķēšanas jomā. Tā tad ieviestu visus likums Eiropas Savienībā. Nu, būtu liekulīgi no mans puses teikt, ka tas ir uh, iespējams. Tas nav īstenojams ne tikai tagadējos apstākļos, bet eh, jebkādos apstākļos. Tāpēc es negribu uh, radīt jums uh, viltus cerības, uh, ja uh, tas nav īstenojams. Ko mēs varam darīt? Mēs varam uh, spēcīgāk novērot uh, pārbaužu plānus, kāda ir dalībvalstīm, un to mēs darām. Pats likums uh, nosaka, uh, Um, veikt nejaušas uh, pārbaudes gaļai un gaļas produktiem. Un tas ir noteikts Eiropas Savienības likumdošanā. Un katru gadu mēs patiecībā publicējam ziņojumus par šīm pārbaudēm, cik uh, daudzas ir veiktas. Tas bija arī jautājums, kas tika uzdots. Mēs zinām tiešām, cik pārbaudas ir veiktas un pārskati tiek uh, publicēti. Nesen tika publicēts pagājušā gada ziņojums, kas atkal, protams, nenozīmē, ka tāpēc, ka ir pārbaudas eh, un atturoši sodi, ka šādas lietas neatkārtosies. Uh, Tad, kad eh, bija nāvis sots par zakšanu, cilvēki tāpat zaga. Tas nenozīmē, ka mums eh, jāmaina likumdošana par zakšanu. Bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka šīs eh, nejaušās pārbaudes dod vajadzīgos rezultātus. Un man jāsaka, ka pretstatā tam, kas tiek darīts ārpus Eiropas Savienības valstīs, Šīs nejaušās uh, pārbaudes uh, netiek veiktas tikai pārtikas ķēdes beigās, bet gan katra, katrā pārtikas ķēdes posmā. Un katrā posmā arī tiek veiktas uh, attiecīgas pārbaudas. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots, bija jautājums par zirgu pārvietošanos, uh, vai mēs zinām, kādas zāles tiek dotas zirgiem. Jā, mēs zinām, ir uh, likumdošana, kas prasa zirgu pases ieviest, kurās tad arī ir informācija par to, kādus medikamentus uh, zirgs ir saņēmis. Dalībvalstīm ir pienākums šādu reģistrācijas sistēmu ieviest un īstenot, un tādējādi mēs arī varam uzzināt, vai kāds konkrēts medikaments ir uh, iekļuvis sistēmā, uh, šajā gadījumā, uh, vai tas ir uh, dots zirgiem, un par to ir arī attiecīgi noteikumi par šīm veterinārijām zālēm. Ir jābūt zināmam uh, periodam laika, kam ir jāpaiet uh, kopš pēdējās zāļu ieņemšanas, un citos gadījumos savukārt zirgu gaļu nevar uh, ievadīt eh, pārtiks ķēdē, ja attiecīgais zirgs ir saņēmis kādu konkrētu medikamentu. Tā tad ir pilnīga uh, sistēma, kas izslēdz konkrētus medikamentus no pārtiks ķēdes, eh, kas varētu iekļūt caur zirga gaļu. Bija jautājums jā, par uh, marķēšanu attiecībā uz izcelsmes vietu. Es gribētu tagad ļoti skaidri jums to pastāstīt, paskaidrot. Uh, Man nav nekādu iebildumu šādu likumdošanu piedāvāt. Man ir atvērts viedoklis par šo jautājumu. Tie, kas eh, saka, ka es vilcinu šo jautājumu, tā nav. Tieši pretēji. Mēs centīsimies saņemt šo ziņojumu par ietekmes novērtējumu pirms uh, 31. decembra, kas ir termiņš, un šo termiņu nosaka likumdošana, kas tika pieņemta gadus, gadus pirms tam, kad parādījās šis incidents. Tas ir vecs uh, jautājums, tas nav nekas jauns, bet tas tagad ir daudz svarīgāks tieši šīs krīzes dēļ. Ko es uzsvēru savos uh, publiskajos paziņojumos, bija tas, nu, neradīsim iespēju, ka šis uh, uh, incidents notika, tāpēc, ka mums nebija uh, um, likumdošana par marķējumā norādāmu izcelsmes vietu šiem gaļas produktiem, jo tas būtu ne, netaisnīgi tā darīt, šādu iespēju radīt. Ja mēs gribam izmantot šo iespēju vieni vienu, citi citu iemeslu dēļ un pātrināt šo uh, marķēšanas likumdošanas grozīšanu, iekļaujot arī izcelsmes vietu. Jā, to mēs varam darīt, bet tas nebūs vienkārši. Ir eh, jautājumi, kas šeit skar iekšējo tirgu, kas rada eh, jautājumus par izmaksām šajā sistēmā. Tātad nedomāsim, ka tas būs vienkārši, kas gan nenozīmēs, ka mēs līdz tam nenonāksim. Es jau informēju šo komiteju, ka augošs skaits dalību valstu, dažas pat eh, mainījušas ar savu iepriekšējo pozīciju, uh, tātad atbalsta šo šādu likumdošanu. Bet neradīsim iespaidu, ka tas bija šī incidenta iemesls, tāpēc, ka tas tā nav. Ir jautājumi, kas ir jāapspriež, tā skaitā arī um, šādas slēptas protekcionisma formas, jo um, tas, ka tiks norādīts, no kurienes nāk gaļa, um, konkrēti no dalībvalsts. Eh, tātad mēs zināsim, tad vai no Vācijas vai no Maltas nāk eh, gāja. Šis ir tas jautājums, kas ir jāapspriež. Un man ir pilnīgi atvērts eh, viedoklis par šo jautājumu. Es gribēju tikai pateikt, ka tas nebūs vienkārši. Tie, kas domā, ka to būs viegli pieņemt, nedomājiet tā. Uh, Un tieši tāpēc mēs šo ziņojumu nevaram sniegt mājā vai jūnijā, kā daži gaidīja, bet tas tiks sniegts pēc iespējas drīzāk. Pēdējais jautājums, ko, ja nemaldos, Vācijas attīstības ministra teica, ko mums vajadzētu darīt ar šo gaļu, kas tika izņemta no aprites, bet kas ir pilnīgi nekaitīga cilvēku patēriņam, es negribētu šajā jautājumā iedzināties, tas ir dalībvalstu ziņā lemt par to, protams, nos, ar nosacījumu, ka tiek ievērota Eiropas likumdošana. Tātad, ja par velti tiek um, sniegta kādam šī zirga gaļa, tad tomēr tai ir jāatbilst arī likumdošanai. Paldies, tagad mums ir problēma. Tagad vēl ir vesela virkne kolēģu, kas grib izteikties. Un tagad ir jāsamazina izteikšanās laiks uz vienu minūti, lai visi varētu izteikties. Vai arī tie, kas ir saraksta lejas galā, uh, tad nevarēs izteikties un tikai pusi no saraksta varēs izteikties. Ja? Pirmais, Ana Spirello. Ja, senjor prezidente, senjor... Paldies, priekšstādātāja kungs. Nu, neviens neteica, ka mums būs viegli, bet nu, mums jau nav jādara tikai tas, kas ir vienkārši. Pat ar labāko uh, marķēšanas sistēmu pasaulē, mēs tagad saskaramies ar krāpniecību. Vai tā ir liela vai maza krāpniecība, ir vienalga. Tā ir krāpniecība. Šeit kontrolas nav uh, spējušas darboties. Mēs uh, redzam, ka īrijas valdība to konstatēja un saka, ka tā ir veiksme. Nē, tā tas nav. Šai krāpšanai uh, nemaz nevajadzēja noteikt. Tādēļ uh, gribu teikt, ka kontrolē jātiek harmonizētai un nav jābūt atšķirībai starp uh, produktiem. Kontrolē visās valstīs jābūt vienādai, kontrolas uh, biežumam jāpalielinās un dalība valstis nevar uh, teikt, ka Uh, kontrolas samazināšanās uh, ir saistīta ar uh, krāpniecību. Nākošā runātāja. Avīzo kundze. Jā, nu, tā ir krāpšana un tā netiks atriesināt tikai ar sākotnējo marķējumu. Mums ir mm, mazāk mm, birokrātijas vajadzīgs. Uh, un bez tam ir jāievēro uh, likumi. Un dažkārt viens likums, kas tiek ievērots, atsver divus, kas netiek ievēroti. Komisijai jākoordinē darbs starp dalību valstīm un jānosaka arī iespējamās sankcijas, lai krāpniecība neatmaksātos. Par likumu īstenošanu, jā, patiesi ir vēl zināmi trūkumi, un daži no šiem trūkumiem noved pie tā, ka likums uh, netiek uh, pilnībā uh, īstenots. Tas ir saistīts ar ekonomiskām problēmām un problēmām patērētājiem. Tad fenilbutasols. Tas ir jautājums par pārtikas drošību Mums jāzina, no kurienes ir šie zirgi, kas ir nonākuši pārtiks ķēdē. Komisijai jābūt pieejamām šīm informācijas vietnēm. Paldies! Nāreka kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, komisāra kungs. Es varu jums tikai piekrist, ka kontrols īstenošana un sankcijas ir nepieciešams un ir risinājums. Ir nepieciešama caurskatāmība arī DNS testu gadījumos. Mēs nedrīkstam arī tādu pārspīlētu reakciju ieviest, lai mazie ražotāji nebūtu pārmērīgi smagi skarti. Un vēl pār izsekojamību jūs plānojat dažādas pasākums un arī ietekmes novērtējums par to tiek runāts un to sagād līdz gada beigām. Bet ja mēs pārāk lielu finanšu un administratīvo slogu uzlikt, ko tas nozīmētu maziem ražotājiem? Pārtiks ķēde kļūst aizvien sarežģītāka. Es esmu strādājis uh, Nīderlandes parlamentā un esmu par uh, vienkāršāku um, pārtiks ķēdi, mēs gribam veicināt reģionālos un sezonas produktus un kādu lomu varētu ieņemt e, eiro šajā jautājumā. Visis paldies, priekšsēdētāja kungs un komisāra kungs. Jā, jūs runājat par uzticēšanās skandālu, un šis ir uzticēšanās skandāls, bet, ja patērētāji nevar uzticēties iekšējiem tirgum, tad situācija ir ārkārtīgi nopietna. Divi jautājumi. Vai jūs uzskatiet, ka vajadzētu nosaukt tos, kur ir vainīgie, lai patērētājs zinātu, kur ir vainīgie? Un otrs jautājums, vai jums liekas, ka patērētāji tiešām var uzticēties pārējam marķējumam? vielām. Proti, kas uz marķējuma ir rakstīts par olbaltumvielām, par tauku saturu un par citiem produkta sastāvdaļām. Jo, ja jau jūs variet eh, nenorādīt pareizi gaļas sastāvdaļas, tad kas tad ir ar pārējiem? Maginis skundz, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies komisāra kungs. Es eh, vēlētos uzdot piecus jautājumus, bet es jums tos varu uzdot rakstiski. Vispirmām kārtām, varbūt jūs ne, nepieskārāties 2004. gadā. Es vēlētos, lai komisārs izsakās par šo jautājumu. 2004. gadā, 2006. gada regulā parādījās ideja, ka visas pārstrādes iestā, visas pārstrādes uzņēmumi tiks apmeklēti un inspekcijas tiks veikts vienu reizi gadā. Iepriekš šīs pārbaudas un analīzes tika veiktas katru katru dienu. Jūs šeit izmantojiet vārdu randomizētas pārbaudas, un randomizēts ir ļoti labs īpašības vārds. Es vēlētos tātad dzirdēt par to, cik bieži randomizēts nozīmē. Otrs, nevēlos šeit nākt klajā ar provokatīvu iz ideju, un tomēr marķējums ir problemātisks, un, manuprāt, padomē ir jau iesakņojusies tradīcija, ka tā nāk klajā ar nepareizu risinājumu problēmām. Bet, kā jau teicu, komisāra kungs, es jums izsūtīšu manas idejas rakstiski un vēlos arī rakstisku atbildi. Ulskūgs kundze. Komisāra kungs, jūs runājat, ka šeit runa neiet par zirga gaļas skandālu, bet gan par uzticēšanās skandālu. Piekrīt jums pilnībā. Un tomēr, saskaņā pēc manām domām, komisijai ir atbildīga. Jūs sakiet, ka tā ir bezmaz žurnālistu atbildība, dalību valstu atbildība, tas viss ir kopā. Nē, es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir atbildība un komisāram un komisijai ir atbildība, jo patērētāji un Eiropas Savienības to arī prasa. Mēs dzīvojam globalizētā pārtikas tirgū mums e, ir jābūt pārliecībai, ka vismaz Eiropas Savienībā ražots kauts un pārstrādāts, ka tas ir drošs. Piemēram, mums ir jābūt pārliecībai, vai mēs pērkam maltu gaļu vai gaļas e, gulašu, ja patērētājs nevar uzticēties kontrolas iestādēm, nevar uzticēties kvalitātei sistēmā un pārbaudēm, kam tad patērētājs var uzticēties. Jums ir kaut kas jādara, komisārkungs. Polsens kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies, komisāra kungs. Prieks jūs redzēt mūsu komitejas sēdē. Esmu pārliecināts, ka mums beidzot ir jāsaprot, ka uzturs ir kas vairāk kā tikai pārtikas produktu sastāvdaļas, un cilvēks ir kas vairāk kā tikai ķermenis. Šobrīd pētījumi rāda, ka mēs ļoti uzmanīgi izvēlamies, ko mēs ēdam, un vēl uzmanīgāk mēs izvēlamies, ko dot bērniem ēst. Modernajā sabiedrībā mums nav nekādu iespēju vienkāršajam patērētājam tiešām zināt, kas ir tajā maisiņā, ko mēs nopērkam. Mēs nevaram to saost, mēs nevaram tos sataustīt, mums ir jāuzticās marķējumā uzrādītajām sastāvdaļām. Un šeit arī ir būtiskākais jautājums. Jā, tas nav pārtiks drošības jautājums, bet tas ir uzticēšanās jautājums. Un runājot par marķējumu, marķējumam ir jābūt labāk kontrolētam, protams, dalību valstu līmenī, un tomēr mums ir nepieciešams izveidot iekšējā tirgus kontroli, kas būtu pāri dalību dalību robežām ejoši. Konīkundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisāra kungs, paldies, ka ieradāties šeit. Es esmu referente jautājumā par lielopu gaļas marķējumu. Vakar bija trilogu sēde. Uh, Man jāsaka, ka esmu ļoti apmierināta uzklausot no visām grupām to, ka esam vienojušies par vienu lietu, ka jautājums ir par kontrolēm un sankcijām. Tur ir problēma. Eiropas komisija tas ir jāuzklausa. Mums ir jāstiprina kontrols. Uh, un administratīvie jautājumi. Tā ir komisijas kompetence. Komisijai es ir jāliek dalību valstīm labāk kontrolēt, labāk sankcionēt, un tam jāpiešķir līdzekļi. Piekrītu jums, ka mums ir jāizdara secinājumi no uh, situācijas, kas ir tagad, tam ne jau jābūt emociozam, uh, emocionālam līmenim un jāsoda uh, it īpaši šos šī krāpšanās. Un nevar teikt, ka tas vienkārši ir cilvēka dabā. Krīzes uh, laikā tādu vārdu tiek sagaidām un izteikti. Bet, uh, komisāra kungs, ko jūs domājat par kontrolām un uh, uh, sankcijām? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs par to, ka jūs teicāt, ka te nav runa par pārtiks nekaitīgumu. Tas tiešām būtu milzīgs pārkāpums. Uh, zirga gaļa ir vērtīga gaļa, bet tagad mēs runājam taču par eh, dažiem eh, nozīdzīgiem darboņiem, kas eh, mēģina iegūt lielāku peļņu un tādējādi maldina patērētājs. Un tagad mums ir jārunā par to, kā komisijai vajadzētu rīkoties. Komisijai vajadzētu sagatavot jaunus noteikumus, kas mūsu kontrolas sistēmu par, padarītu spēcīgāku. Mums ir arī jāveido jauna sankciju sistēma, kura uh, radītu situāciju, kurā uh, šie noziedznieki nebūtu vairs gatavi šāds noziegums veikt. Man, uh, the... Paldies, priekšsādātāji. Komisāram ir taisnība, kad viņš saka, ka mums ir viena no labākajām sistēmām, bet uh, noziedznieki tieši velta visu savu laiku, lai apkrāptu šīs, šo sistēmu. Visas sistēmas var apkrāpt. Jūs komentējāt par zirgu pasēm, bet, manuprāt, vajadzētu paraudzīties precīzāk, kādas tad ir šīs uh, pases, vai tur tiek kontrolēti visi zirgi tiešām. Jums tiešām būtu šeit vēl šis jautājums jāpapēta. Polsons kundze, manuprāt, ļoti precīzi izteicās, un arī Magines skundze jau uzdeva dažus jautājumus, kas ir svarīgi. Mēs visi zinām, ka e, viena no problēmām ir šī garā pārtiks ķēda un pārstrāde. Un komisāra kungs, manuprāt, uh, šeit eh, ir risks, ka mēs visi esam bijuši pārāk pašapmierināti šajā situācijā. Un man jums ir jājautā, vai jūs ticat, ka ilgtermiņā eh, pārtiks nekaitīguma iestāde EFSA ir gatava veikt savus uzdevumus, un ko jūs darīsiet, eh, lai nodrošinātu, ka arī dalībvalstu iestādes ir uzdevuma augstumos? Lenis Vilmota. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, komisāra kungs, Uh, izcelsmes valsts uh, likumdošana neparādījās no zila gaisa. Tur bija ļoti liels darbs, es biju Andrē referente, un sākumā to nākamo gadu svaigai gaļai būs marķējums, un komisija, un uh, padome, un arī pat referents iebilda man, ka arī pārstrādātos produktos gaļa būtu jāmarķē. Varbūt, ka tas nebūtu atrisinājis šo situāciju, un viens to nesaka. Es esmu priecīgi, ka dalība valsts ir atklājušas, ka šeit ir kļūda un sāk mainīt savu rīcību, bet tiešām šī pārtiks un pietādes ķēde ir ļoti sarežģīta. Un ja būtu jāmarķē arī izcelsme gaļai pārstrādātos produktos, kombinētos produktos, varbūt būtu cita situācija. Viņiem ir nopietni jāuztver savu pienākumi. Uzticība ir kritusies, pārdošanas apjomi ir kritušies gatavajām maltītēm, un uh, tas ir jārisina. Tātad uh, ražotāji pārbauda tiešām uh, gaļas izcelsmi um, pārstādātos produktos. Ja viņi to dara, kāpēc citi to nevar darīt? Uh, jūs teicāt par iespēju. Uh, patērētāji un parlaments vēlas atbalstu. Uh, Žils Paņo. Priekšsēdētājs komisārkungs, nu patiešām neticam situāciju. Šodien man tāds savāds iespējas. Man liekas, ka jūs nu tā vienkārši nu tā savādi izturaties. Vai nu mums ir liels skandāls, lielākais 21. gadsimta sākumā, un tad skatāmies uz šo zirgaļas izmantošanu, tad liekas, ka nu, lielākais sanitārais skandāls, kāds jebkad ir bijis Eiropā, nu jums tas ir jāapzinās. Visi to zina. Uh, visiem dzīvniekiem arī uh, lielopiem dod uh, antibiotikas. Un arī uh, pā, presa raksta par to, ka šo medikamentu lietošana izraisa neatgriezenisks seks uz cilvēkiem. Arī uh, Alzheimer slimība tiek minēta un arī daudz citas. Un ļoti daudz eiropiešu tas skars. Komisāra kungs darbojoties aktīvi. Likumdošana nav vienkārši e, nu, kaut kas, kas nāk līdzi. Es e dalībvalstīm mums ir nepieciešams cīnīties es līmenī pret santāro skandālu. Paldies! Sofoklis Foklējos nākošais. Mēs diabisto. Trīs īsus. Uh, piezīmes izteikšu. Pirmkārt, reakcija plašsaziņas līdzekļos patērētāju vidū komisija un dalību valstīs. Tas varbūt bija nedaudz pārspīlēti. Otrakārt, caurskatāmība dažādu pasākumu īstenošanā. Tiem jābūt skaidriem, lai atjaunotu uh, uzticību. Un treškārt, likumdošana ir pozitīva, bet es gribu uzdot jautājumu. Jūs runājat par sankciju uh, proporcionalitāti un arī finansiālo dabu. Es domāju, ka sankcijas vienkārši stingrāk jāpielieto un skaidri par to ir jārunā. Mums ir arī represīvi jādarbojas, lai atbaidītu no šādas krāpniecības dalībvalstīm aktīvi jārīkojas. Vai jūs kaut ko šajā virzienā esat domājis darīt un kā to varētu veicināt? Paldies! Chair, Commissioner. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Mums vajadzētu būt atklātiem, komisāra kungs. Šī nav Eiropas likumdošanas izgāšanās. Šeit kļūdu ir pielāvušas dalībvalstis. valstis un tām arī vajadzētu uzņemties uh, atbildību, un arī Eiropas komisijai vajadzētu uzņemties zinām atbildību. Es nedomāju, ka jauna likumdošana var mainīt dalībvalstu attieksmi šeit, jo viss, kas notika, jau ir nelegāli. Mēs varam veikt vienu uh, nelielu uh, soli, spērt nelielu soli pilsoņu virzienā, ieviešot uh, rasu sistēmai, ātrās brīdināšanas sistēmai, um, arī sistēmu par krāpniecību pārtiks ķēdē. Lāspār. Paldies, un visbeidzot, Francos Grostete. Paldies. Fondas uh, rūpnīcā ADN tests veicot atklāja šo uh, krāpniecību. Tā nav uh, dalību valstu kontrolas iestāžu darbība tādēļ. Uh, uzdošu jautājumu komisija. Nu, komisija tā kā ziloņa kaula uh, turnīs siež un nezin, kādas krīzes notiek un kas ar patērētājiem notiek. Kas notiek? Patērētājiem nav uh, vairs. Uh, Uzticības vācieši saka, ēdīs vairs tikai uh, vācijā ražots produkts, francūži saka tāpat. Nu, tas ir kaut kas ļoti nopietns, un uh, tas ir tik ļoti nopietns, ka būs citas problēmas, un mēs zinām, ka uh, Uh, komisija atļāva izmantot dzīvnieku miltus uh, pil, uh, zirvju pār, um, izbarošanai un parlaments arī pagātnē ir piekrits līdzīgu soļu īstenošanai, bet patērētāju reakcija būs ļoti strikta. Uh, Mums ir tiešām liela problēma iekšē tirgu. Paldies, līdz ar to visi ir izteikušies, un, manuprāt, ir skaidri kļuvis, ka kontrola un izsakojamība ir tie punkti, kas ir svarīgi, bet arī saprātīga marķēšana. Un eh, man vēl ir jautājums. Tagad ir krīze eh, budžetos, ekonomikā, un eh, katrs, kas prasa birokrātijas samazināšanu, nopelna aplausus dalībvalstīs. Man liekas, visās dalībvalstīs tā ir, bet kontrolālieri taču ir daļa no birokrātijas. Un tad mans jautājums ir, vai ir komisijai skaitļi par to, kā ir mainījušās pārbaudas kontrolas uh, dalībvalstīs, vai ir samazināts skaits, jo mēs varam pieņemt ļoti skaistus likumus par izsekojamību, bet ja netiks dalībvalstīs kontrolēts, tas neko nedos. Vai jums ir pienācīgi skaitļi komisijā par šiem uh, lietām. Tagad mums ir vēl pietiekam daudz laika komisāram atbildēt. Un, jā, lūdzu, jums vārds. Šis pēdējais jautājums sākšu ar to priekšsēdētāju. Neskatoties uz budžeta samazinājumiem, kāda ir visās valstīs un arī komisijai tāda ir, mēs neesam sas, samazinājuši uh, mūsu revīzijas pārbaudas dalību valstīs. Tās turpināsies. Uh, un eh, arī par citiem jautājumiem tās turpināsies, bet eh, šeit varu apsolīt, eh, ka komisija negatavojas samazināt revīziju skaitu, jo tie galvenokārt tie tiešām vērst uz šo pārtiks nekaitīgumu jautājumu. Es biju nedaudz pārsteigts par, par ņokunga komentāru ka tas ir sanitārs un pārtiks nekaitīguma jautājums. Ja tas būtu drošības jautājums, tā kā tas pagātnē jau ir bijis, ir bijuši šādi gadījumi, tad mēs būtu veikuši nekavējošas pasākumus, lai ko tas maksātu. Mēs zinām, ka tad, kad ir pārtikas nekaitīguma jautājums, tad ekonomiskais eh, kaitējums ir vēl milzīgāks, piemēram, šī eh, govju uh, slimība Lielbritānijā. Manuprāt, tur bija 1% no IKP, un Japāna Eiropas lielopa gaļai uh, atcēla aizliegumu tikai 13 gadus pēc tam, un ASV joprojām šis aizliegums pastāv, tātad 13 gadus pēc tam, kad uh, šī govju slimība vairs nepastāvē trako govis slimību. Tātad, eh, protams, neradīsim paniku, un cits saka, ka es esmu pašapmierināts, bet es neteikšu, ka es tagad sākšu radīt paniku, un es joprojām uzsveru, ka šomēr, tomēr šis notikums ir nopietns, un no tā ir jāmācās, bet tomēr ir jāskata visi relatīvi. 6600 tun, tonnas eh, gaļas eh, ir atsaugs no tirgus, protams, tas ir daudz, un tomēr tā ir nenozīmīga daļa uh, visā gaļas produktu uh, klāstā, kāda ir pieejama Eiropas Savienībā. Tātad, lūdzu, nebūsim uh, tādi panikotāji. Tas, protams, nenozīmē, ka nekas nav jāmācās un ka nekas nebūtu jādara, ka tas vienkārši būtu jāpieņem, kā it kā nekas nebūtu noticis. To es nekad neteicu. Tieši pretēji es teicu, ka mums vajadzētu um, rūpēties un darīt eh, pasākums, veikt pasākums, ko komisija arī darīs. Es nepiekrītu. Um, jā, protams, ir uh, varbūt pamatot to teikt. Uh, um, es nepiekrītu, ka komisija neuzņēmās savu uh, atbildību. Tad komisija neko vispār nebūtu darījusi. Mēs taču darījām. Un, uh, jā, man. Uh, Uh, teica, ka šī bija ļoti strauja reakcija. 8. februārī bija informācija, 13. februārī bija tikšanās uh, starp tām valstīm, kuras skāra krīze, pēc tam 15. februārī visi komiteja tikās, monitoringa plāns tika pieņemts uh, Eh, kas maksā vairākus miljonus eiro, ko līdzfinansē Eiropas komisija uz eh, vienu mēnesi. Es piedāvāju trīs mēnešus, bet dalībvalstis gribēja vienu mēnesi ar iespēju pagarināt šo plānu uz diviem mēnešiem, eh, ko mēs varēsim finansēt par 50%. Un tad būs jāveic šīs pārbaudas, nevis tāpēc, ka būtu pārtiks nekaitējuma krīze, bet tāpēc, ka, lai tādu novērstu. Tad, tad ir netaisnīgi kritizēt komisiju, ka tā uh, novēr, novēro pārbaudas uh, dalību valstīs. Uh, kamēr vēl nav pārtiks nekaitīguma grīda, bet to komisija dara tāpēc, ka tā vēlas pilnībā izslēgt iespēju, ka šis jautājums kļūst par pārtiks nekaitīgumu iespēju jautājumu. Bet eh, tātad, ja attīstītos pārtiks nekaitīguma krīze, tad uh, sekas būtu daudz nopietnākas. Tātad, lūdzu, ļaujiet man iebilst pret šo kritiku, kas netika izteikt šajā kritikā. Uh, bet uh, uh, citās komitejās. Par sankcijām es piekrītu tam, ko teica uh, vairākums kolēģu par uh, to, lai nodrošinātu, ka sots ir piemērot noziegumam. Un es ieteikšu uh, ieteikumus no komisijas puses, protams, tad tas būs parlamenta un padomas ziņā tos apstiprināt. Uh, lai, manuprāt, labākais atturošais līdzeklis būtu uzlikt pienākumu uh, dažādiem juridiskiem sistēmām dalībvalstīs uh, padarīt šo sodu atbilstošu tam ekonomiskam iegumam, ko uh, uzņēmums ir guvis pastā, pastrādājot šo noziegumu. Tas būtu labāks uh, um, sots kā cietumsots. Kaut gan varētu arī neizslēgt cietumsodu. Tātad, ja mēs sasaistām šo krāpniecības sodu ar ekonomisko ieguvumu no krāpniecības, tas, manuprāt, būtu labākais atturošais līdzeklis, uh, kāds uh, labāks nekā tagad. Es respektēju subsidaritātes principu līdz. Uh, šo, šiem brīdim tas ir svarīgs uh, uh, elements Eiropas Savienības struktūrā, bet tad, kad mums ir krīzes, tad uh, subturdātātas princips nozīmē to, ka, ja uh, var iejaukties, lai nodrošinātu pārtīks nekaitīgumu, tad to vajadzētu darīt. Ja ir krīze, tad mums ir lielāks iespējas uzlikt pienākumu dalībvalstīm veikt uh, konkrētas pārbaudas pēc krīzes, uh, vairāk nekā šīs nejaušās pārbaudas, ko nosaka likumdošana, un to mēs arī piedāvāsim oficiālās kontrolēs. Tātad mēs nedzīvojam ziloņkalu tornī. Mēs patiesībā monitorējam visu, kas tiek darīts, palīdzam dalību valstīm uh, ieviest šo likumdošanu, uh, Un runājot par tālāko attīstību marķēšanas likumdošanā, kā jau teicu, man ir pilnīgi atvērts viedoklis. Es nezinu, vai komisija bija pret uh, izcelsmes valsts norādi svaigai uh, lielopu gaļai. Es neesmu pret šobrīd. Man ir jānogaida, protams, ietekmes novērtējums par šo jautājumu. Tātad paplašināt šo uh, pienākumu. Uh, lai tik norādīta arī izcelsmes valsts. Eh, kaut gan pat šajās eh, debatēs izskanēja aicinājums nepalielināt eh, administratīvo slogu uz MVU, mm, runājot par marķēšanu, bet mums ir jādara tas, kas ir Eiropas patērētāju kopējās interesēs. Un, ja tas uh, neietekmēs iekšējo tirgu un ka tas nerada pārliekas izmaksas, uh, un ka tas eh, nerada milzīgu administratīvo slogu, tad es eh, gribētu teikt, kāpēc nē, tad mēs to varam ieviest. Es to nekādā ziņā neizslēdzu. Es vienkārši uzsveru tās problēmas, ko minēja pašas dalība valstis un arī Eiropas parlamenta deputāti, nozars pārstāvi un arī citi. Tātad eh, gribēju to vienkārši skaidri pateikt, ka mums ir atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā, bet komisija darīs uh, to, kas būs vislabākais. Protams, mēs gūsim mācības no šī uh, gadījuma. Ja eh, mēs būtu Ziloņa kalnu tornī, mēs, protams, no tā nemācītos, bet lūdzu, uh, skatiet šo atgadījumu relatīvi. Kā jau teicu, tas ir nopietnas ES likumdošanas pārkāpums, bet es joprojām uh, uzskatu, ka Mums joprojām ir viena no labākajām pārtiks nekaitīguma sistēmām pasaulē, kas, protams, nenozīmē, ka eh, šī sistēma ir nevainojama un ka tā netiek pārkāpt šad un tad. To mēs visi zinām, ka tas tā notiek. Paldies. Jā, Jā paldies, komisāra kungs un esam līdz ar to izskatījuši šo jautājumu. Es zinu, ka jums ir jādodas prom, komisāra kungs, sirsnīgs paldies par iespēju ar jums šodien pusotru stundu diskutēt. Manuprāt, tas vēlreiz skaidri parādīja, ka mums vēl daudz būs par to jārunā, un varbūt arī tagadējās sarunās par zināmām likumdošanas procedūrām mums būtu jāpārdomā savu pozīciju lai uh, varētu labāk atgūt uzticēšanos. Būtu jāveido uh, saprātīga sistēma, kā nodrošināt izsakojamību, un uh, es un citi kolēģi arī noteikti saņem vēstules, un ko saka pilsoņi, uh, Es gribētu jūs aicināt to palasīt uh, uz šīm sanāksmēm, varbūt arī aiziet. Tas ir pilnīgi iznīcinoši, kā par to runā, par pārtiks uh, politiku Eiropas Savienībā. Tātad tur vēl ir daudz darāmā, bet vēlreiz sirsnīgs paldies jums, ka jūs uh, tik īstā termiņā varējāt būt pieejami šīm diskusijām. Paldies! Līdz ar to sēde ir slēgta.